Balsojums notiks pulksten 12. Un tagad mēs pārējām pie diskusijas par Zimbabvi. Es lūdzu respektēt sev atvēlēto runas laiku, jo pulksten 12. ir jāsāk balsojumu. Dod vispirms vārdu deputātam Korau. Priekšsēdētāji, jau Ilgu laiku Zimbabves iedzīvotāji cieš no Mugabes autoritārā režīma, kurš paliek pie varas pēc sagrozītiem vēlēšanu rezultātiem, korupcijas un citiem pārkāpumiem. Valdīja valsta eh, cilvēktiesību pārkāpumu at, eh, klimats un ats, eh, nesodāmības klimats. Policija pret eh, manifestācijām eh, ir rieģējusi, izmantojot asaru gāzi un stekus. Eh, manifestācija dalībnieki ir tikuši arestēti. Savukārt Eiropas Savienības un, Savienība un Zimbabves valdība ir parakstījusi sadarbības nolīgumus partnerattiecību ietvaros. Un tiek piešķirta finanšu palīdzība Zimbabves attīcībai Eiropas Savienība ir jāpieprasa atskaitīšanās par izmantotajiem eh, finansējumiem tādās jomās kā eh, atbalsts lauksaimniecība un citam. Turklāt Zimbabvē ir jāpanāk eh, cilvēku tiesību un demokrātijas ievērošana. Paldies, nākošais runātājs deputāte Fotīgā. Paldies, priekšsēdētāji! Vecešķais prezidents Mugabe pēc 36 gadiem pie varas ir novedis savu valsti eh, kura notiek ārkārtīgi daudz pārkāpumi, eh, vēl aizvien vēlas tikt pārvēlēts no jauna. Es aicinu bez kavēšanās atbrīvot polit ieslodzītos eh, taisnīgu eh, humanās palīdzības eh, taisnīgu sadalīšanu. Paldies. Paldies nākošais runātājs deputāts Maka Alisters. Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, situācija Zimbabvē, kā mēs dzirdējām, ir satraucoša. Valsts cieši no autoritārā Mugabes režīma nu jau 36 gadus. Politiskā, sociālie, ekonomiskie izaicinājumi Zimbabvē apvienojumā ar esošajām problēmām ir novedušas pie eh, vairāk nabadzības un nevienlīdzības. Pēdējā laikā manifestācijas ir tikušas vardarbīgi apspiestas Šonedēļ policija noteica mēneša aizliegumu demonstrācijām Hararē. Eiropas parlaments šodien vēlreiz vēlas nosūtīt skaidru vēstījumu Zimbabves slimnieku iestādēm, ka ir jāievēro tiesiskums visos apstākļos un jāsaka ar visiem līdzekļiem jā jāpasargā biedrošanās un vārdu brīvība. Mēs ne, eh, nosodām cilvēktiesību pārkāpumus un aicinām pildībā ievērot eh, pilsoniskās un politiskās brīvības, it īpaši sagaidot 2018. gadā eh, paredzamās vēlēšanas. Paldies deputātam Makalisteram, vārds deputātam Görensam. Paldies priekšsēdētāji. Zimbabvei būtu viss, lai tā gūtu panākums ekonomiskā, sociālā un politiskā Eh, ziņā, ja nebūtu viens šķērslis, kuram vārds ir Mugabe. Esmu šeit, esmu amatā, esmu palie, eh, un es palieku, un tad, kad manis nebūs, tad viss paliks ģimenē. Ir eh, jāmeklē iespējas koriģēt pilnīgi satrunējušu situāciju. Mana grupa atbalsta šo situāciju. Un, aicina eh, atbalstīt visus pūliņus, lai varētu atjaunot demokrātiju un tie, tiesiskumu Zimbabvē. Tāpat eh, aicinām vairāk iesaistīties Dienvidāfrikas reģiona valstis, lai risinātu šo problēmu, kas ir pirmkārt Āfrikas problēma, bet mēs eh, esam kopā ar viņiem. Paldies, nākošais runātājs deputāte Sargentīnī. Paldies, priekšsādātāji! Pirms trim gadiem Mugabes partija uzvarēja vēlēšanās un tagad ir Unity valdība. Tomēr šajā situācijā miljoniem cilvēku netiek izmaksāt atalgojumi, ierēģi tiek atbrīvoti no darba, valstī ir tiek īstenotas represijas. E, cilvēktiesība aktīvisti tiek ieslodzīti e, cietumā. Eiropas parlaments vēlas nosūtīt šodien vēstījumu Zimbabves tautai. Un viens komentārs pār um, rezolūciju. Nostalģija pēc sankcijām nav vietā šeit. Mugabēm ir uh, piemērots ceļošanas aizliegums, bet E, šķiet, ka tas nav darbojies. Es iesniedzu grozījumu rezolūcijai, lai šo punktu e, koriģētu. Paldies. Nākošais runātājs e, deputāts Pancērī. Paldies priekšsēdētāji pēc vairākām manifestācijām pret Zimbabves valdību eh, eh, prezidents Mugabe, kas ir pie varas 36 gadus, ir pieņēmis veselu rindu represiju pasākumu. Viņš baidās eh, zaudēt varu, viņš vēlas atkārtot kandidēt 18. gada prezidenta vēlēšanas, taču ir Eh, grūti iedomāties, ka viņš eh, spēs eh, nodzīvot līdz šī sava mandāta galam, sasniedzot pāri pa 90 gadu vecumu. Tāpat jāatzīmē, ka šo, šo valsti ir skārs liels sausums, bet mēs aicinām Zimbabvi respektēt savas starptautiskās apņemšanās, nodrošināt tiesu neatkarību, nodrošināt vārdu un pulcēšanās brīvību kā arī aicina e Eiropas Savienību noteikt ierobežojošus pasākumus personām un grupām, kas ir pietuvināti Mugabes režīmam, līdz kamēr netiek atjaunotas tiesības, tiesiskas valsts principi. Paldies, nākošais runātājs Marija Kristīne Veržjā. Paldies, priekšsēdētāji! Nav pirmā reize, ka, mē, ka mēs runājam šeit par Zimbabvi. Mugabe ir eh, pie varas eh, kopš 80. Eh, gada, viņam ir jau turpat 90 gadu. Un krīze, ar ko saskars šo, šobrīd Zimbabve, ir jāpasvītro. aizliegums manifestācijām ir vēl viens signāls par krīzi, ko ar ko saskars valsts. Ir jāpieprasa politisko ieslodzīto atbrīvošanu, tāpat ir jādomā par eh, tautas neapmierinātības ekonomiskiem un sociāliem um, iemesliem. 80% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības uh, uh, sliekšņa, 80% iedzīvotāju atrodas uh, parādu jūgā. Eiropas Savienībai ir jānodrošina sniegt atbalstu labāk izsakošana, kā arī daļa valsts parāda anulēšana. 60 8% turklāt eh, Zimbabves sieviešu ir vardarbības upuri. Paldies priekšsēdētāji. Nākošais runātājs eh, Dans Kristiāns Prēda. Priekšsēdētāji, mēs jau vairākas reizes esam runājuši par Zimbabvi šajā, šī sasaukuma laikā. Mēs eh, esam nobažījušies pār aizskārumiem pret cilvēktiesību aktīvistiem, kā arī pret žurnālistiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem. Šodien mēs nosodām vardarbīgos eh, protestu apspiešanas. Protesti ir bijuši un zimbabviešiem ir daudz iemeslu protestēt - korupcija, slikta pārvaldība, nabadzība, sausuma dēļ un citi iemesli. Pēc 35 gadiem Mugabe valdīšanas vienīgais eh, līderis pēc neatkarības sasniegšanas. Šī valsts ir pilnībā sagrauta. Mēs aicinām organizēt brīvas un eh, korektas vēlēšanas, aicinām respektēt cilvēktiesības un tiesiskumu. Manuprāt, tas ir vienīgais Zimbabvei iespējamais ceļš. Qualora ce ne fosse bisogno. Deputāti Kenge, ja vēl būtu nepieciešams, es gribētu atgādināt eh, Zimbabves eh, varas iestādēm Kotonu nolīguma 96. pantu un saistības, ko tas nosaka cilvēku tiesību demokrātijas sakarā. Uh, prezidents Mugabe atrodas pie varas jau kopš 80. gadiem. Drošības spēki uh, pastāvīgi vardarbīgi vēršas pret uh, opozīcijas spēkiem uh, šajā valstī. Sievietes uh, uh, arī ir šīs vardarbības upures un uh, katru dienu tiek uh, izpildīts nāvisots. Mums ir jāpieprasa, lai uh, valsts uh, ievēro cilvēku tiesību normas, mums ir jāvēršas pret jebkādiem demokrātijas pārkāpumiem. Paldies, tagad vārds Belder kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Represīvi režīmi. Uh, vienmēr uh, sevi uzskata par uh, tiesīgiem rīkoties, to mums māca vēsture. Uh, tagad Zimbabvē ir daudzi cilvēki, kuri var atļauties tikai vienu maltīti dienā, un daudzi ir atkarīgi no pārtikas palīdzības saņemšanas Mugabēm ir iesauka sirma galvis, jo vi, tas atbilst arī viņa vecumam. Mums ir, protams, jācer, ka 2018. gada vēlēšanās varētu kaut kas mainīties, tomēr tas ir mās ticams, tikai Dievs varētu uh, padzīt uh, Mugabi. pilsoņu kustībām ir jāizmanto šī uh, iespēja un jāturpina cīņa. Paldies! Danke, Herr Präsident! Als Anfang der 80er Jahre. Obermeier kungs, 80. Eh, gadu sākumā, kad eh, korumpētais prezidents Mugabe ieguva varu, viņš tika svinēts kā lielais brīvības cīnītājs, bet viņš ir visu šīs vērtības sagrāvis. Um, Ehm, rasistiska rīcība, balto ehm, fermeru padzīšana un ehm, bijušo bagātu valsti ir sagrāvis. Šobrīd Eiropas Savienība atbalsta viņu un viņa pārtīju ar 240 miljoniem eiro attīstības palīdzību, neprasot neko pretī, neprasot padzīto fermeru īpašumu atjaunošanu un citas lietas, kas palīdzētu apkarot korupciju. Tas man tiešām liekas nesaprotam. Paldies, Makovei kundze! Prin această rezoluție condamnăm uh, regimul. Paldies! Uh, ar šīs rezolūcijas starpniecību mēs nosodām uh, brutālo Roberta Mugabes diktatūru un paužām atbalstu Zimbabves tautai. Tas, kas notiek šai valstī, uh, ir ļoti uh, uh, rūpš cilvēku tiesību pārkāpums, tiek ierobežota vārda brīvība un netiek nodrošināta taisnīga tiesa. Uh, Eh, policija ietekmē tiesas lēmumus, eh, tiek aizliegtas eh, visas iespējamās demonstrācijas un Um, nu pat ir aizliegta arī 18 partiju organizētā miermīlīgā demonstrācija. Parasti opozīcija izmanto sociālos tīklus, lai organizētu šādus uh, pasākumus, un tagad valdība ierobežo arvien vairāk arī interneta uh, Uh, uh, izmantošanu, bet tomēr ir jānodrošina pārtikas palīdzības sniegšana šās valsts iedzīvotēm. Paldies, tagad vārds Paušpišela kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi jau aprakstīja, cik ļoti uh, sarežģīta situācija ir uh, Zimbabvē. Es uzskatu, ka šīs rezolūcijas septītais punkts ir uh, visnozīmīgākais. Uh, Tajā ir teikts, ka sankcija atcelšana bija priekšlaicīga un komisijai būtu jāizvērtē jaunu sankciju noteikšanu pret šo režīmu kuras briesmu darbus mēs um, uh, pietiekami skaidri šeit um, aprakstījām. Un ir nepareizi piešķirt palīdzību šai valdībai, jo palīdzība nekad nenonāks pie tiem, kam tā vajadzīga. Viss paliks Mugabes un viņas ģimenes rokās. Paldies! Tagad vārds Kaputo kungam. Paldies, priekšsēdētāji! valsts ekonomika ir sagrauta šai valstī, iedzīvotāji iztiek ar mazāk nekā diviem dolāriem dienā, ir atkarīgi no pārtiks palīdzības, ir tīpaši tajos reģionos, kur vērojama opozīcija pret Mugabas režīmu, tīpaši lauku reģionos. Uh, Mugabe ir nolēmis atņemt uh, palīdzību lielam skaitam iedzīvotāju, kuri ir uh, cietuši no sausuma. Tagad Eiropas Savienībai ir jāizgriež šīs uh, palīdzības krāns, uh, un jānodrošina, lai palīdzība tiktu nodrošināta tajās nozarēs, kur tā nepieciešama, jānodrošina miermierīga pāreja uz demokrātiju šai valstī. Paldies! Tagad vārds uh, komisāram Stiljanīdas kungam. Jā, godātie uh, deputāti, kolēģi, es uh, pievienojos jūs paustajām bažām par situāciju šai valstī. Šī diskusija bija ļoti konstruktīva un produktīva, un pieņemtā rezolūcija arī būs ļoti nozīmīga, domājot par šīs valsts iedzīvotājiem ir jānodrošina cilvēktiesību ievērošana un demokrātija šai valstī. Tas ir ierakstīts konstitucionālo uh, reformu darba kārtībā. Uh, tas ir svarīgi mūsu attiecībās ar šo valsti rosināt pārēju uz demokrātiju ir uh, uh, īstenoti pakāpeniski pasākumi, mazinot sankcijas šai valstī, uh, ņemot uh, vērā pārveidojumus, kas uh, īstenoša, īstenot šai valstī, piemēram, konstitūcijas grozījumu pieņemšanu 2015. gadā. Tāpat uh, uzlabojumi ir bijuši pārvaldības un cilvēktiesību jomā šobrīd. Uh, Zimbabve atrodas krustcelēs, ir ļoti smaga ekonomiskā situācija, kas rocina sociālo spriedzi un publiskus protestus un vardarbību. 13. augustā paziņojumā ir e, norādīts uz šo e, vārdarbību un ir aicināts nodrošināt vārda un pulcēšanās brīvību šai valsti. Eiropas Savienība aicina visas puses nodrošināt miermīlīgu šo pil, pil, pilsoņu tiesību īstenošanu. Turklāt Eiropas Savienība ir pievienojusies Zimbabves cilvēku tiesību uh, Uh, komisijas paziņojumam, uh, nosodot policijas īstenoto vardarbību un prasot saukt pie atbildības cilvēku tiesību pārkāpumos uh, vainojamās personas. Eiropas Savienība ir plašāk iesaistījusies cilvēktiesību un demokrātijas jautājumu risināšanā, īstenojot attīstības palīdzību tiesu sistēmai un vēlēšanas komisijai šajā valstī. Eiropas Savienība atbalsta Zimbabves valdības centienus stiprināt saistības ar starptautisko Uh, sabiedrību un starptautiskām finansu institūcijām. Bet uh, vēl ir jāveic papildu pasākumi, lai uh, nodrošinātu saistību izpildi, īstenojot tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, kā to paredz Zimbabves konstitūcija. Paldies par uzmanību. Thank you very much, Commissioner. Paldies, komisāra kungs. Esmu saņēmis astoņas